ar eh, jūsu teikto šajās debatēs. Mēs eh, ļoti cieši skatīsim šos jautājumus. Paldies visiem, paldies priekšsēdētājs kundze. Paldies, komisārs kundze. Es ceru, ka visi mūsu apmeklētāji uh, skaidri saprat, ka viņi arī var izmantot uh, pilsoņu iniciatīvu. Uh, ir jāsavāc viens miljons parakstu septiņās valstīs. Jums ir viss iespējas piedalīties. Šis debats ir noslēgtas, un tagad man ir paziņojums no Tautas partijas grupas. Esmu saņēmusi pieteikumu Fabricio Berto kungu iecelt uh, Rūpniecības, Pētniecības un enerģijas komitejā. Ja neviens neiebilst, tad šī iecelšana ir apstiprināta. Un tagad pāriesim pie nākamā jautājuma, un tas ir motisks jautājums komisijai makroekonomikas neliecasvarotības novēršanas procedūrā izmantotā rādītāja kopsvilkuma pabeigšana. Bols... Balzas kundze drīz ieradīsies, eh, tā tiek teikts, tātad pāris mirkļus vēl pacietīsimies, jo tā ir viņa, kas ir jautājuma autore un būs diezgan grūti sākt debats bez viņas. Voilà, voilà, je vous donne la parole. Dodu jums vārdu kā jautājumu uzdevēja, jūs varat izteikties 5 minūtes. Paldies. Es saprotu, ka komisārs nav kopā ar mums un ir ceļā uz Vašingtonu. Šis jautājums ir regulārs, bet mēs. Uh, negrib, bez, mums, mums atkal jārunā ceturtdienā, kad komisārs vienmēr kaut kur ir ceļā. Šī sešpaka par makroekonomikas satricējumu novēršanu ir ļoti nozīmīgs elements stabilitātes izaugsmas spēktā. Tas palīdz uzraudzīt makroekonomiskas ekonomiskos jautājumus. Svarīgs elements jaunajā procedūrā ir rādītāju tabula, kas ir diagnostisks Rīgas komisijai 12. gada novembrī komisija sākotnējiem rādītājiem pievienoja jaunu par finanšu nozari izaugsmes līmenim. Un, lai novērstu pārpratumus, gribu uh, novērst, ka šis uh, Eh, eh, rādītājs par finanšu nozari ir apsveicams. Parlaments to lūdz 11. decembrī. Tomēr, pat ja es nepiedāvāju šo, eh, te, negribu teikt, ka šis indikators ir nepareizs, ir fakts, ka ir ļoti daudz iespēju rādītājiem, ko izvēlēties. Un, diemžēl, komisija pilnībā uh, Eh, palaida garām iespēju respektēt sešpakā nosacīto, ka komisija vajadzētu ieteikt, eh, nāklājā ar ieteikumiem kompetentām eh, parlamentu komitejām, lai varētu noteikt rādītājus un sliekšņu robežvērtības un organizēt konsultācijas. Šajā gadījumā konsultācijas nenotika, parlaments saņēma informāciju par jauno radītāju tikai pāris dienas pirms tika ziņots Eh, par brīdināšanas mehānismu ziņojumu 12. gadam. Un tika solīts, ka notiks konsultēšanās. Tādējādi vēstījums šķiet, ka nav nonācis līdz galam, un attiecīgie komisijas dienesti nav sapratuši, ka parlamentam ir vienlīdzīgas tiesības ar padomi šeit. Kaut gan var, tas varētu uh, nemaz nebūtu tik sarežģīti noturēt konsultācijas ar parlamentu, pat ja tas nozīmētu iesniegt projektu sekretariātam. Ekonomikas monetāro lietu komiteja ir pierādījusi pagātnē, ka mēs strādājam efektīvi un labticīgi sadarbojamies ar komisiju un padomu. Es, kā ekon komitejas priekšsēdētāja, mēģināju gūt skaidrību šajā jautājumā. Eh, pēc garas sarakstes eh, eh, decembrī un janvārī pēc tam, kad jaunie radītāji tika publicēti. Un es nesaņēmu nekādu sakrīgu atbildi no komisijas, kur vienkārši būtu varējis pie atzīt savu kļūdu un apsolīt laboties nākošreiz. Bet Diemžēl līdzīgas kļūdas notiek ar e, eh, e, eh, Markta ģenerāla direkciju, kur komisārs Barņēri ir rīkojas vienkārši līdzīgi. Un šajā sakarā mēs domājam, ka nav citu iespēju. E, E, kā uzdot šo mutisko jautājumu. Mutiskais jautājums ir īss, konkrēts, un mēs labprāt gribētu skaidru atbildi. Vai komisija var paskaidrot, kāpēc tā nav konsultējusies ar parlamentu, kad pievienoja šo rādītāju, sagaidot 13. gada brīdināšanās mehānismu ziņojumu? Un vai komisija uzskata, ka parlamenta 11. gada 15. decembra rezolūcija par rādītāju tabulu makroekonomisko satricinājumu novēršanai kur parlaments lūdza ieviest papildus rādītāju, varētu būt uzskatāms par konsultāciju, kā ir norādīts 12. apsvērumā regulā par makroekonomisko satricinājumu novēršanas procedūru. Paldies, eh, Balsas kundze, vārds komisārē Valmstrē. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti. Tiešām ir ļoti žēl, ka vicepriekšsēdētājs nevar būt šeit klāt, jo viņam jā jādodas uz G20 un SVF sanāksmēm Vašingtonē. Viņš bija uh, šeit šonedēļ, bet tagad viņam jādodas uz Vašingtonu. Runājot par šo jautājumu, kā jau godātā deputāta teica, uh, vēstuļu apmaiņā par šo jautājumu jau ir runāts šā gada sākumā, un tāpēc pateikšu, kas tika teikt šajā 4. 4. februāra vēstulē, un man ir um, pārliecība, ka arī citi komitejas deputāti to ir lasījuši kā tur tika uzsvērts, komisija nožēlo uh, par to, nožēlo, ka parlamentam ir šāda um, nostāja attiecībā uz to, ka komisija nekonsultējās ar parlamentu šajā jautājumā. Tas nebija mūsu nolūks, un tā mēs šo procesu neredzam. Patiesībā, izvēloties 11. rādītāju šajā rādītāju kopsavilkumā, komisija rīkojās saskaņā ar atbilstošo uh, regulu. Uh, Eh, balstoties uz 2011. gadā panākto eh, politisko vienošanos ar, komisiju, ar, ar padomi un ar eh, parlamentu. Ir vērtīgi atcerēties, ka saskaņā ar šo regulu, MIP regulu, komisijas uzdevums ir pielāgot rādītāju kopsavilkuma uh, definīciju tehniski, un es šeit citēšu, ka komisija ir jāizvērtē kopsavilkuma atbilstība, indikātori, robežvērtības, metodoloģija un jābeidz labojumi, ja tas ir nepieciešams, citādi beigas. Um, cieši sadarboties ar pamat padomu un, un parlamentu, tas ir minēts 12. aprīlī, tas komisijai ir ļoti svarīgs princips, un šajā uh, izpratnē arī tika uh, panākts politisks nolīgums 2011. gadā ar parlamenta uh, rezolūciju decembrī šajā gadā, un uh, novembrī padomu pieņem secinājumus. Uh, Es gribu uzsvērt šo aspektu. Politiskās izvēles tika izdarītas 2011. gadā kopā ar parlamentu. 2012. gadā tehniski tika ieviesta šī eh, politiski izdarītā izvēle un pievienots šis indikators eh, ko, rādītāju kopsavilkumam. Jā, komisija saprot, ka konsultācijas notika 2011. gadā un ka parlamenta rezolūcija toreiz bija politiskā atbildu uz šiem jautājumiem. Gribētu uzsvērt arī to, to, ka uh, vienādi tika ņemts vērā gan parlaments, gan padomi, informējot tos vienā laikā un komisija arī ņēma vērā ekonomikas politikas komitejas viedokli. Tas uh, būtu jāsaprot, ka šī komiteja dod uh, padomus komisijai. Un tāpēc gribētu uzsvērt godākiem deputātiem, ka šeit tika izvēlēta proporcionāla pieeja. Uh, joprojām dalībvalstīs ir makroekonomiskā nelīdzsvarotība, uh, un mums ir šī radītāja kopsilkuma tabula, uh, Uh, un tā tiek izmantota Eiropas Savienības interesēs. Uh, protams, neviena lieta nav perfekta, neviens izolēts indikators nevar pilnībā ļaut izvērtēt finanšu sektora īpatnības uh, un stāvokli un tā ietekmi uz reālo ekonomiku. Protams, mēs neskatām to mehāniski, šajā kopsilkumā ir dažādi indikātori. Uh, Un uh, um, tāpēc arī mēs skatām padziļināt šos jautājumus un uh, šādi tad piedāvājam jauns indikators, un to mēs arī darījām 10. aprīlī. Es ceru, ka tas izskaidro situāciju. Paldies, Mālstrēms kundze, tagad grupu vārdā. Pirmais izteiksies Dorfman kungs, 5 minūtes lūdzu. Danke. Paldies, priekšstādātājs kundze. Augst, e, cienītā komisārs kundze, e, godātie kolēģi, cienītās kolēģis, mēs Eiropas parlaments un mēs Eiropas tautas partija 2011. gadā aicinājām un a, e, apstiprinājām makroekonomisko uzraudzību. Instruments a, pat labi ir implementēts un tas ir centrāls instruments, kā a, vērtēt a, ekonomisko politiku ES. Jau 2011. gadā mans frakcijas vārdā es līdzdarbājos regulas izstrādē, un jau toreiz centrālais jautājums bija, kāda loma būs Eiropas parlamentam izstrādājot šo rādītāju kopsavilkumu. Un jau um, toreiz ļoti žēl, ka komisārs, komisārs kundze nav klāt. O, toreiz, piemēram, Rēna kungs, komisārs komisārs Rēns to solīja, un tikai balstoties uz viņa solījumu parlaments pieņēma lēmumu toreiz tādu, kāda tas bija. Mēs esam par tādu elastīgu um, jautājumu risināšanu un uzticējāmies komisijai. Un tagad 11, 19. novembrī parlamentam tiek paziņots, ka ir jauns indikators un nedēļu pēc tam tiek jau prezentēta rezultāti, kas nozīmē, ka jau mēnešiem ilgi jūs rēķinājāties ar šo indikātoru un parlaments netika informēts. Un tā ir rupja kļūda. Par ko iet runa? Šeit es pilnībā atbalstu. Uh, uh, ekonomikas priekšstādātāju Bolskundzi. Neiet runa par indikātoru kā tādu. Mēs negribam parlamentāras diskusijas tikai par šo indikātoru un arī par jauniem indikātoriem. Tādēļ mana politiskā grupa tos grozījumus, kāda šeit ir iesniegti, lielākajā daļā neatbalstīs. Bet par ko tad ir runa? Vai ir runa par to, ka mēs šeit, nu tā vienkārši eh, sakot, esam gluži vienkārši apvainojušies? Nē, arī par to neiet runa. Es domāju, ka runa iet par akceptēšanu. Un Eiropas Savienībā akceptēšana ļoti būtiski orientējas arī uz to, cik tālu akceptējam kopējo ekonomikas politiku. Ja mums neizdosies cilvēkus šajā centrālajā laikā pārliecināt uh, par mūsu darbības pareizību, tad mēs nevarēsim virziesties uz priekšu, un šī akceptēšana bez demokrātiska pamatojuma nav iespējama. Nu, būtībā par to tieši ir runa. Un es uh, pārstāvu Itāliju, un jautājums par šo akceptēšanu ir tāds, nu, ļoti īpašs jautājums. Cilvēkiem liekas, uh, ka lēmumi, kas šeit tiek pieņemti, kas ir parlamentāri nodrošināti, un ka ir parlamentārs diskusijas, kas ir par šādu uh, jautājumu pieņemšanas. Kas tad tiek prasīts no mums? Uh, tas, ka mēs parlamentārieši dalību valstīs aizstāvam šādu uh, rīcības veidu, to mēs nevaram darīt. Un aizvien vairāk uh, redzam, un komisija šo uh, uh, imidžs tikai turpina, ka um, birokrātija vada uh, Eiropu, un tas ir ļoti žēl, tieši par to iet runa. Es domāju, ka tieši šajā brīdī mums ir nepieciešama konsultācija, un tādā grūtā brīdī mums ir ja, nepieciešama jauna pieeja, un to ar uh, šādu pieeju mēs neradam. Mēs, Eiropas uh, tautas partija, domājam, ka parlaments kopumā vēlas uh, to, lai makroekonomiskā uzraudzīšana būtu veiksmīga. Un komisija nav devusi savu pienesumu šobrīd, eh, kādu vēlējāmies. Tādēļ domāju, ka no parlamenta puses jāizvirda četras prasības. Pirmkārt, parlamenta loma jāsaglabā. To vajadzētu komisijai tālēnām saprast. Lisabons līgums ir, eksistē. Arī to jāsaprot komisijai. Otrkārt. Eiropas eh, parlaments un padome ir vienādā mērā uh, ir eh, pret tiem jāizturas eh, pilnīgi vienlīdzīgi. Tas šajā gadījumā nav noticis. Treškārt. Tā nozīme, kāda ir uh, radītie kopsavilkumā makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzībā, nav pilnībā uh, ievērot. Un ceturtkārt, prasība katrā nākošajā gadījumā, kad būs nepieciešama piemērošana, uh, ir jārīkojas savādāk. Jūs teicāt par to, ka ir ļoti nozīmīgi šie rādītāji kopsavilkumi. Katras nākošās izmaiņas parlamentam ir jāpaziņo, lai būtu tāda saprātīga un, kā Bolskons teica, lai būtu iespēja efektīvas diskusijas šeit parlamentā noturēt. Un noslēgumā gribu aicināt Rīkojieties tā, lai tas, ko mēs vēlamies, būtu e efektīvs, e, kas e, nozīmē, lai tiešām šī novērošanas un nelīdzsvarotības novēršanas procedūra būtu efektīva. Paldies! Paldies, nākošo runātāju Ferēras kundze, divas minūtes. Brigāda, senra prezidents, senra komisārija. Priekšsādātājs kundze, komisārs kundze, problēma, ar kuru šeit e, saskaramies, ir apusējas uzticības problēmas starp abām institūcijām attiecībā uz likumdošanas procesiem. Es biju referente jautājumā par makroekonomisko nelīdzsvarotību. Un gribu teikt, ka tas no vienas puses ir tehnisks, no otras puses sarežģīts politisks jautājums. Uh, izvēloties uh, zemākās robežvērtības, lai celtu trauksni un arī, lai izvēlētos indikātors. Tas ir tāds ļoti sarežģīts jautājumu kopums. Valstoties uz to tiek, iz, tiek definētas politiskās izmaiņas, līdz ar to indikātoru izvēle ir ārkārtīgi nozīmīgs lēmums. Šādi tiek konstatēts, kas ir noticis, un balstoties uz rezultātiem, e, jābūt iespēja pieņemt pareizos lēmumus. Es gribu jums paziņot, un komisārs Kons tieši arī atsaucās uz šo tekstu. Es gribu teikt, kā apsvērumā numur 12 šajā likumdošanas normatīvajā aktā, citēšu tagad angļu valodā, ir teikts. Komisijai ir jāpiedāvā ieteikumi komitāriem kompetentajām komisijām Eiropas parlamentā un padomē pār plāniem ieviest un koriģēt indikatorus un sliekšņa robežvērtības. Un tas Tā, ja tas ir ticis pieņemts, tas ir noteikts rakstveidā, un tas ir arī tas, uz ko balstamies mūsu starp institūciju nolīgumā. Tādēļ gribu lūgt jums nosūtīt mums informāciju par indikātoru izmaiņām. Vai komisija domā, ka šis a, apsvērums gan punktā, gan garā tiek ievērots? Es ceru, ka komisija vēlreiz par to pārdomās, par to, kādā veidā tā ir pieņēmusi šīs izmaiņas un atzīs savu kļūdu, kā arī turpinās un atjaunos šo uzticību starp institūciju uh, gaisotnē. Polskundze eh, daudz ko jau pateica, neturpinās šo jautājumu. Eh, šeit ir starp institūciju problēma un tā atstās rētas. Vai arī novedīs pie tā, ka būs tāda skaidrāka un caurskatāmāka darba metode nākošajā likumdošanā. Tādēļ ir ļoti nozīmīgi, lai mēs šeit ievarētu visu to, kas nākotnē vēl ir jādara, balstot, balstītos uz nākot, nākotnē uz uzticību, nevis uh, neusticētos vienus otram. Paldies! Paldies, nākošā runa regulārs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu gandarīta, ka esat komisāru mums tur kopā ar mums, koleģiotāts dēļ. Un, kā jau sacīja Šārona Balsa, ir runa par mūsu sadarbības raksturu. Vai mēs eh, tie, tiešām darām maksimumu, lai sadarbotos, vai mēs viens otram liekam kāju priekšā? Bet tomēr Eh, pastāv eh, manevrēšanas iespējas, negrozot līgumus, nemeklējot neko pārāk sarežģītu, lai varētu labāk sadarboties. Es arī biju referents ešpakā, ir, um, bija apņemšanās, var apliecināt, ka šeit sarunas bija ļoti ilgas, un tik tiešām šai procedūrai bija jānorit laba sadarbības garām. Mēs eh, veidojām šos tekstus rietā, un kāpēc mēs nevarētu turpināt vienoties par rādītājiem. Un tagad es nonāku pie eh, lietas būtības. Ne jau mums prieku rada skaista rezultātu tabuliņa, bet, ņemot vērā Eirozonā notiekošo, mēs visi kopā izlēmām veidot pieju, kurā mēs skatītu eh, parādu un deficītu. Ar sešpako mēs pievienām jaunu instrumentu, lai uh, mēs varētu runāt ko, un skatīt kopumā ekonomiski jautājums un lietas, kas nedarbojas, un lietas, kas iet, tiešā veidā ietekmē e, cilvēka dzīvi, vai kāds ir bezdarbs, e, e, vai atalgojums ir taisnīgs, vai darba stundu ilgums ir taisnīgs. Un, ja mēs nespējam darboties, un ja parlaments vismaz nevar kalpot kā vēstījumu nodošanas kanāls, vai to, ja to nevar ņemt vērā, ja nevar paturēt <coughs> šo sarunu uh, telpu, tad kas notiks? Eiropas pasākums ar to beigsies, jo pieaugot uh, neieci, uh, neapmierinātībai, vai tā būtu koncentrēta uz Briseli vai Bērlī, Berlīni vai citu vietu. Tādā gadījumā vai nu mēs visi kopā varam saprātīgi rēģēt, turklāt mūsu rīcībā ir instrumenti, kas to ļoti darīt, vai arī mēs visi kolektīvi skriesim ar piersienā, bet tas nav mūsu mērķis. Tāpēc gribu atgriezties un uzrunāt jūs saistībā ar par ekonomikas nodarbības jautājumiem un ne tikai par, um, ne tikai eh, par tukšiem vārdiem. Nākošais runātājs Filips Lamberts. Paldies, es varu pilnībā atbalstīt visu, ko sacīja Silvija tikko. Komisārs Kundze, es uzrunāju jūs tagad, uzrunāju jūs, es dzirdēju jūs skaistos vārdus un jūsu eh, biedra Solīrēns arī to saka. Es tam neticu. Jūs, tad, kad tika pieņemta pirmā rezultāta stabula, jūs pasmējāties ar mums, jums vajadzēja konsultēties ar mums, jūs to nedarījāt otro reizi, tas notika tieši tas pats, jūs neņēmāt vērā koplēmumu eh, šajā sakarā divas reizes, jo tas ir noticis. Tā tad mūsu uzticība eh, DG Fin šobrīd ir pilnīga nulle, vēl jau vairāk tāpēc, ka šī eh, šeit netiek iekļauti būtiski parametri, piemēram, par eh, darba produktivitāti. Tas eh, rādītājs ir aizmirsts, enerģijas produktivitāte ir aizmirsts, resursu produktivitāte ir aizmirsts, un kluži nejauši kapitāla produktivitāte. Un, eh, Pilnīgi nejauši līdztiesības, vienlīdzības idejas Eiropā tas, tās netiek ņemts vērā. Eiropā mums ir augsts bezdarbs. Jūs to neņemt vērā, tas jūs neinteresē. Es gaidu, ka komisija maina viedokli un savu skatījumu uz realitāti. Mēs sēžam uz bumbas šorīt. Paldies, paldies, Labert kungs. Nākošais runātājs Keja Svinberna. Paldies, priekšsēdētājs. Esmu dzirdējis parlamentē daudz biežas bažas par to, kā komisija izturas pret parlamentu deleģētu aktu sakarā. Ne tikai šajā sakarā, bet arī pie citiem jautājumiem, pie kuriem es strādāju, piemēram, par atvisinātiem um, vērtspapīriem. Un pirmajā līmenī tiek pieņemti būtiski um, E, elementi, kas attiec uz otro līmeni, un e, nenotiek nekādas e, konsultēšanās. Mums tiek pieņemt lēmumi ar īsiem termiņiem, kad nav pietiekami daudz laika to izskatīt. Un tas var kļūt bīstami komitoloģija, deleģētie akti, ieviešanas akti. Šie ir vārdi, ko man vēlētā varbūt nav dzirdējuši un pat nesaprotam kā saka profesors Gigams, 98 eh, procenti Eiropas likumdošanas netiek izdarīt šādā veidā, un mazāk nekā 10 cilvēki parlamentā un 50 cilvēki ārpus Briseles saprot sistēmu. Un ne, nav brīnums, ka visi uzskata Eiropas lēmumu pieņemšanu par nedemokrātisko. Likumdošanā ir jābūt spējīgai piemēroties izmaiņām. Es tam varu piekrist teorētiski, bet ja tas nenotiek, ja netiek res, respektēts līguma gars un burts, tādā gadījumā to nevar pieļaut. Es varu piekrist jēdzienam, ka mums ir vajadzīgi papildus pasākumi eh, makroekonomikas rezultātu tabulā. Tomēr ir dažādi veidi, kā tos izmērīt un ņemot vērā uh, dažādos viedokļus, tā skaitā atšķirīgus no komisijas. Ir skaidrs, ka nevar turpināt strādāt šādā veidā bez pienācīgas konsultēšanās, un komisija to ļoti labi zina. Ja Eiropas Savienība vēlas būt būtiski pilsoņiem ikdienas dzīvē, tad tādā veidā šos jautājumus nevar risināt. Mums ir jānovērš nelīdzsvarota izturēšanās, netaisnīga izturēšanās pret līdz likumdevēju. Mēs pieprasām taisnīgu izturēšanos. Paldies, Vinbērns kundze, es neredzu zālē klūtes kungu un došu vārdu kolēģiem Zilstram, kurš pārstāv pie grupām nepiedarošos deputātus. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Voorzitter, het parlement is boos over de... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze, uh, parlaments ir uh, neapmierināts ar uh, šo procedūru, kāda ir izmantota par uh, rādītāju kopsavilkumu. Mēs toreiz bijām pret nacionālās suverenitātes daļas nodošanu, jo mums jābūt lepniem par nacionālās suverenitāti, tā nav vēsturiska kļūda. Un acīm redzot, šis rādītāja kopsavilkums neko tādu īstu nedod, jo katrs no mums dalību valstī de, konstatē, ka valsts parāds ir par lielu, bezdarbs par lielu, ka regulējums ir pārāk smags, un tam visam nav nepieciešama šie rādītāji to kopsavilkums, bet mēs redzam, ka Eirozona nav stabila. Vācija ir dominējoša pozīcija, un tas, tā nav Vācijas vaina, ka pārējie nav konkurētspējīgi, ka citas valstis nav spējīgas paaugstināt savu konkurētspēju, un tiem nepalīdzēs arī rādītāju kopsavilkums, jo šīs valsts nav konkurētspējīgas eiro telpā, un tām jāizstājas no Eirozonas gan pašu pils, šo valstu pilsoņu, gan arī citu valstu labā. Ir jārunā par to, un nevis par uh, Māra Spānas un uz Briseli. Mēs uh, diskutējam nevis par labklājību, bet par varu, un diemžēl komisijās situācija nav savādāka. Vai pat labam tas pareiz tiks um, mainīts, tas ir vienalga dalība valstīm jāsaprot, ka viņas pašas ir atbildības par savu pilsoņu labklājību un savu lomu pasaulē. Paldies! Paldies, un uh, tagad uh, Gualtjērī kungs, vienu minūti. Grazie. Ma la vicenda della mancata consultazione. Paldies. Šis fakts par konsultācijām, kas nav notikušas attiecībā uz stabilitātes indikātoriem, nav tikai nozīmīga pati par sevi, bet arī šī lieta ir skatām kā vispārējais signāls. Manuprāt, pati metode ir nepareiza, kā komisija veido attiecības ar pamentu, it īpaši ievērojot jaunās funkcijas un ekonomisko pārvaldību pēc krīzes. Tas ir šis izšķirīgais politiskais punkts. Un šī epizode ir vienkārši signāls tā ilustrēšanai. Nerunājot tikai par procedūru ir jāuzdod pamat politiskais jautājums. Mēs neesam apmierināti ar to, kā komisija izmanto šos rādītājus makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzībai. Komisija jābūt neatkarīgai. Un jārunā par deficītiem, tekošā konta deficīti ir ļoti skaidri jānorāda uz to, ka darba izmaksas pieaug pārāk ātri Taču šī procedūra tiek izmantota kā papildus stabilitātes pakta instruments. Un tiek norādīts visu laiku uz tiem, kas, kam ir eh, jāpadara vēl papildus mājas darbi. Ja nebūs eh, skaidra un laba attiecība ar parlamentu, nebūs iespējama instrumentu korekcija. Paldies! Jēna Lepto. Paldies, tev, Klieva, viena minūte, lūdzu. Eiropas parlamentam vajadzētu labāk iesaistīties, nosakot indikātors rādītāju kopsavilkumam, to jau visi teica, un eh, arī gribu atkārtot to, ko teica citi kolēģi. Runājot par makroekonomisko nelīdzsvarotību, eh, tur komisijai ir vajadzīgi, protams, kritērija, eh, uz kuriem balstīties savā analīzē, bet tagad ņemot vērā nesenās publikācijas, kur bija skart arī eh, Slovēnija, eh, ir kļuvis skaidrs, ka nav eh, saiknes starp vērtējumu saskaņā ar indikatoriem un komisijas politisko vērtējumu, un šim vērtējumam ir daudz lielāks svars nekā uh, SAO vai atsevišķu zinātnieku vērtējumam un ieteikumiem, un tāpēc eh, komisija ir nepieciešams parlaments, ir jāiesaist parlaments tad, kad tiek pieņemt šādu lēmumu. Tāpēc es atbalstu šo aicinājumu, lai diskusijas par uh, mehānismu uh, kā tiek izmainīts šis kopsavilkums, būtu demokrātiskāks. Prasēdo kungs. Paldies, priekšsēdētājs makroekonomiskas satricinājumu novēršanas um, rādītāji ir ļoti būtiski. Un mums ir jādomā arī par parlamenta lomu, kas ir līdzlēmējis Eiropas pilsoņu interesēs. Tāpēc mums ir jādomā par Eiropas parlamenta kontrolas iespējām. Izveidot rādītājus ir politisks eh, rādītājs demokrātisks un nav birokrātisks, jo tādā veidā mēs varam identificēt eh, Eh, lielākos satricinājumus un paredzēt korektīvus pasākumus. Tāpēc no manas puses trīs vēstījumi. Pirmkārt, informācija pēc tam, kas sniegta parlamentam, nav pieļaujama. Otrkārt, netiek eh, piemērot vienlīdzīga izturēšanās pret līguma, eh, likumdevējiem. Treškārt, ir e, jādomā par to, kā šādu līdzsvaru nodrošināt. Paldies! Tagad divi runātāji ir pietiekušies brīvā mikrofona procedūrā. Vispirms Kutaša kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu pievienoties tiem kolēģiem, kuri kritizēja informācijas neizsniegšanu parlamentam par rādītāju eh, tabulu makroekonomisko satricina novēršanai. Bal, eh, balstoties uz 10. aprīlī publicēto um, analīzi, paužu nožēlu, ka pārpalikums, kā makroekonomiskās um, rādītājs nav iekļauts rādītāju tabulā, vēl jo vairāk eh, valsts ienākuma, nacionālā ienākuma eh, daļa atalgojuma ziņā kļūst par modeli, pie kā mēs pieturamies. Es domāju, ka ir jādomā par plaisu mazināšanu starp centrālajām un perifērijas ekonomikām. Mums ir jādomā par konkurent Eh, konkurētspējas pieaugumu perifērijās valstīs. Eh, nākošais runātājs. Makroekonomiskais nelīdzsvars eh, finanšu krīzes laikā bija arī viens no tādiem iemesliem. Mēs esam saņēmuši sāpīgu mācību. Ekonomiskai attīstībai tādai to nevar pavēlēt, lai tā būtu. Uh, un arī ES e uh, ekonomiskā valdība neatrisinās jautājumu, manuprāt, tā nebūs veiksmīga. Nav tāda patenta recepta, kā pārvarēt krīzi. Ir ļoti atšķirīgi priekšnoteikumi visās valstīs. Skaidrs ir tas, ka a, uh, katrā dalība valstī ir jārisina situācijas savā veidā atbilstoši izaicinājumiem. Un ES e visbeidzot jāatzīst valstu daudzveidība kā kas tāds, kas ir spēcīgs un nav jāuzspiež centrālisms. Šī transfēra unija, manuprāt, ir nepārāk pareiza. Un tas, ka es ietveros ekonomiskā valdība un pārvaldība tiek veidota, kā arī sankcijas pārtekošā konta pārpalikuma ir, nu, pilnīgi nepareiz risinājums. Un tas ir skaidrākais pierādījums šai nespējai lemt. Paldies! Un tagad komisijas vārdā vārds Mālsrēms kundzei komisārē. Paldies, godātie deputāti, par šīm debatēm un uh, par uh, runājot par darba ražīgumu, kā to iekļaut uh, kopsavilkuma tabulā. Tur tas ir iekļauts kā papildi indikators un arī investīcijas pētniecībai paredzētie izdevumi ir arī saistīti ar ražīgumu, un tie ir kritēriji un arī tiek ņemta vērā uh, darba spēka izmaksu uh, daļa. Un uh, mēs uh, tātad uh, gribam ņemt vērā gan uh, tekošā konta deficītu, gan pārpalikumu. Bet šeit uh, riski ir atšķirīgi, un tāpēc nevajadzētu būt pilnīgi simetriskam šim slieksnim. Esam stādījuši ziņojumu par šo jautājumu un iesaku jums to izlasīt. Uh, un tad varam diskutēt par šo ļoti svarīgo jautājumu. Kā jau minēju iepriekš, un eh, tāda ir arī visas komisijas nostāja, mēs eh, pieliekam lielu vērību sadarbībai ar parlamentu. Un eh, mēs nekādā ziņā negribējām no šī principa atteikties. Un informācijas sniegšanas termiņš ir ļoti īss to skaidro tas, ka tehniskais darbs komisijas dienas tos tika pabeigts tikai novembra vidū, un otrs puses eh, mums arī bija tiešām pārliecība, ka eh, jau iepriekš parlaments bija devis savu zaļo gaismu. Eh, komisija dara visu, kas ir tās spēkos, lai iekļautu šo indikātoru pirms ziņojuma publikācijas. To prasīja parlaments un padome, un tiešām būtu uh, Uh, žēl, ja tas tā nebūtu. Uh, komisija uh, turpmāk informēs uh, parlamentu par tālākām izmaiņām kopsavilkuma tabulā un uh, mūsu, prāt, uh, sadarbība ir pats galvenais princips mūsu darbā un arī turpmāk jā, jāsadarbojas veiksmīgi ar parlamentu. Bet eh, šim rādītāju kopsilkumam ir eh, jābūt vienmēr aktuālam, un eh, tāpēc ir laicīgi jāpielāgo rādītāji, un, kā jūs zināt, tad vicepriekšsēdētājs ieradīsies ekonu komitejā un diskutēs par šiem jautājumiem. Paldies par šīm debatēm. Paldies, komisārs kundze. Līdz ar to šīs debatas ir noslēgtas. Uh, ir saņemts rezolūcijas projekts attiecībā uz šīm debatēm un balsošana notiks šodien 11.30. Tagad sēde ir pārtraukta līdz balsošanas sākumam 11.30. Paldies!